Paldies, priekšsēdētāji kungs, cienījamie mm, deputāti, dāmas un kungi. Ir pagā, eh, mums priekšā ir pieci ļoti sarežģīti gadi, un esmu pārliecināta, ka tie būs ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienībai. Eh, krīze ir atstājusi ļoti ievērojams sekas uz daudzām valstīm. Da, nu, jaunatnes bezdarbs ir pieaudzis eh, vairumā Eiropas valstu. Lielākais izaicinājums Eiropas Savienībai ir jārūpēs par cilvēku vajadzībām. Tuvākie pieci gadi būs izšķiroši svarīgi, lai atjaunot uzticību šai institūcijai, un tādēļ mums ir jāveido darba kārtība eh, darba vietām, izaugsmai, taisnīgumam un eh, demokrātiskajām pārmaiņām, un tam visam ir jārit veiksmīgi. Un to varēs paveikt eh, spēcīga komanda, spēcīga sadarbojoties savā starpā. Un mēs saskatām Eiropas parlamentu kā galveno Eiropas Savienības partneru šajā darbā. Es vēlētos apliecināt, kā darīšu visu, lai e, veicinātu sadarbību starp parlamentu un komisiju. Kā bijusī premjerministra un parlamenta deputāte, es pilnībā e, apzinos parlamenta ieguldījumu risinājumu meklēšanā un arī mūsu kopējās darba kārtības ieviešanā Eiropas e, Savienības pilsoņu Latviju labā. Dārgie deputāti, man tas ir liels gods un es šeit visā savā piecībā stāvu jūsu priekšā kā kandidāte, lai ieņemtu vicepriekšsēdētājas amatu enerģijas savienības jautājumos. Man valsts Slovenija tika integrēta Eiropas Savienības ģimenē pirms desmit gadiem. Man tas bija sapņu piepildījums. Es un mana paudze ļoti labi zinām, ka Eiropas Savienība ir vieta, kurai mēs esam piederīgi. Tas ir risinājums, nevis problēma. Un veidojot enerģētikas savienību, apvienojot dalību valstis enerģētikas un klimata politikas jomā, uh, Eh, šādai politikai ir jākļūst par pamat ķieģeli Eiropas stratēģijā, lai pārvarētu krīzi. Tas ir tās, ko prezidents Junkers sacīja, un tā ir arī mana vīzija, mans rezējums - nodrošināt energoapgādes drošību, Eiropas eh, rūpniecības konkurētspēju globālajā tirgu un zaļās izaugsmas veicināšana, izvirzot skaidrus klimata mērķus, ir viens no galvenajiem izaicinājumiem mūsdienās. Kā Eiropas padomas eh, locekle, mm, es ļoti labi pārzinos, cik sarežģīti ir enerģetikas jautājumi. Un ne, es ne tikai aktīvi interesējos par strateģiskām diskusijām Eiropas līmenī, es biju apņēmības pilni veikt visus nepieciešamos pasākums nacionālajā līmenī. Citas starpā es lepojos ar faktu, ka mana mandāta laikā, kamēr biju premjerministre, mana valsts uh, Slovenija pilnībā īstenoja trešo enerģētikas pakotni. Dāmas un kungi! Es eh, sāku strādāt kā premjerministre vienā no visgrūtākajiem eh, periodiem mūsu jaunās valsts vēsturē. Un caur konsekventu politiku, kas balstās uz Eiropas eh, principiem un uh, saistībām, palīdzēja Slovenijai izrauties no uh, ļoti uh, dziļas ekonomiskās krīzes. Ticiet man, es esmu pieradusi strādāt stresa apstākļos, taču reizēm saka, ka sievietes maigais pieskāriens var nomierināt satrauktus prātus. Un tagad eh, pievērsīšos eh, saviem uzdevumiem kā komisārai. Jūs zināt, ka kandidātu uzvārdi bija jāiesniedz līdz jūlija beigām. Tā kā nebija iespēja vienoties koalīcijas partijām un nebija uh, arī vienprātības par vienu kandidātu, mums bija divas iespējas. Vai nu mēs vispār nenosūtīsim nevienu vārdu uz Briseli, uh, vai arī gaidīsim, kad eh, stāsies spēkā, eh, kad stāsies eh, darbā jaunā valdība, un jūs, protams, varat iedomāties, ko tas nozīmē. Vai arī mēs tomēr iesūtīsim noteiktu uh, vārdu sarakstu. Šajā īstajā sarakstā bija trīs uzvārdi, ieskaitot manējo, un galīgo lēmumu pieņēma prezidents Junkers. Tie ir fakti un nekas vairāk. Un tagad vēlētos atgriezties pie mūsu kopējā izaicinājuma enerģētikas savienības izveidi. Man valsts nav vienīga Eiropas Savienības dalībvalsts, kura geogrāfiskās situācijas dēļ e, ir pakļauta energoapgādes riskiem. E, piemēram, pārmērīga atkarība no viena ne ES piegādātāja, un tieši tādēļ nevienai ES dalībvalstī nevajadzētu risināt savas enerģētikas problēmas vienai pašai. Enerģijas problēmas, eh, ar kurām sastopamies, prasa vienotu Eiropu, kas runā vienā balsī starptautiskā līmenī un labi funkcionējuši iekšējo enerģētikas tirgu. Eh, cipari pierāda, ka eh, Eiropas Savienības projekta izveide ir ārkārtīgi svarīga. Eiro importē 53% no eh, energoresursiem. Katru dienu mēs importējam 1 miljārdu, eh, tātad enerģiju 1 miljārdu eiro vērtībā. 2013. gadā enerģijas izmaksas sastādīja 400 miljārdus eiro un sastādīja eh, piekto daļu no mūsu kopējā importa. Atkarība no importa ir risks pats par sevi, bet, kad tā apvienojas ar atkarību no viena partnera, tad uh, daudz kas var iziet ārpus kontrols. Un fakts ir tāds, ka sešas dalībvalstis pilnībā uh, ir atkarīgs no viena ārvalstu avota uh, gāzes piegādēs. Un uh, daudzām citām valstīm arī šī atkarība sastāda ap 60%, un šis cipars parāda, cik ļoti svarīgi ir mūsu vīzija, mūsu redzējums. Redzējums tam, kā ES apvienojas uh, pret satricinājumiem izturīgā Eiropas uh, E, enerģētikas savienībā. Zaļā izaugsme, zaļā politika un izaugsme, tas viss sadaras kopā. Mums vajadzētu balstīties uz trīs galvenajiem pīlāriem attīstot Eiropas Savienības zaļo redzējumu. Pirmkārt, stiprināt iekšējo tirgu, palielinot energoapgādes drošību, daudzveidīgojot enerģijas resursus un uh, esot klātesošiem pašreizējos e, enerģijas tirgos. Pastāvīgi turpināt atjaunīgo enerģijas avotu attīstību, izplatot uh, Eiropas līdera uh, lomu jauno tehnoloģiju attīstībā uh, caur stimuliem, investīcijām un veicinot, lai tirgus būtu spējīgs radīt konkurētspējīgas enerģijas cenas, attīstīt ilgspējīgu attīstību un zaļo izaugsmi saglabājot ES eh, vadošo lomu, sasniedzot klimata eh, mērķus un sasniedzot 20. gada izvirzītos eh, mērķus, uzlabojot energoefektivitāti un samazinot patēriņu. Es pilnībā apzinos, ka no šodienas viedokļa var šķirt, ka attiecības ar Krieviju ir vissvarīgākais jautājums enerģijas drošības jomā Eiropas Savienībā. Jā, īstermiņā gan. Uh, Gāzes apgādes drošība, protams, ir jautājums, kam ir jāpievērš mūsu uzmanību, taču ar to mums nevajadzētu aprobežoties. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka arī citi ilgtermiņa uh, drošības, apgādes drošības izaicinājumi var radīt vēl lielāku risku Eiropas Savienībai, lai panāktu mūsu klimata mērķus, tāpat laikā veicinot konkurētspēju spēju Eiropas rūpniecībai jāsaglabā uh, sava prioritārā vieta un jābūt mūsu uzmanības centrā. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka iekšējā enerģijas tirgus izveidošana un uh, vīdas izvirzīto vīzas mērķu sasniegšana, sākot ar 2020-2020 pakotni, apvienojumā ar uh, liela apjoma investīciju pakotni, kā to paziņojas uh, Junkerkungs, var būt saprātīga atbilde uh, gan uz izaicinājumiem ekonomikas jomā, gan izaicinājumiem klimata jomā. E, tikai palielināts investīcijas enerģijas infrastruktūrā, skaidrās, e, tātad tīrās e, vidē draudzīgās tehnoloģijās un arī zaļai efektivitātei var palīdzēt mums atrisināt enerģijas dilēmu. 2030. gada enerģijas ietvar, pro, e, ietvar programma dod mums nepieciešamo virzību un uh, virzību uh, tālākajā darbā. Dāmas un kungi, protams, tas prasa gan darbu, gan smagu darbu, un tas prasa sadarbības starp institūcijām. Es vēlētos uh, apliecināt, ka esmu apņēmības pilna uh, sadarboties ar šo parlamentu, tā ITRA un NV komitejām. Izanalizēsim izaicinājumus kopā, nolēmsim par konkrētu rīcību un uh, par to, cik ambiciozi mērķi jāizvirza e, enerģijas savienības īstenošanai un e, klimata e, darba kārtības mērķu atrisināšanai. Tas viss palīdzēs radīt izaugsmu ekonomikā un radīs jaunas darba vietas, tāpat laikā nodrošināt energoapgādes drošību. Ir jārada uh, Samaksājam enerģiju, taču tai vienlaicīgi jābūt arī vidē draudzīgai enerģijai, un tas nodrošinās zaļo izaugsmu Eiropā tuvākajos gados. Eiropa ir pierādījusi jau iepriekšējos gados, ka ir iespējams panākt ekonomisko izaugsmu un samazināt enerģijas patēriņu vienlaicīgi. Uh, bet mums ir jāstrādā kopā. Mūsu pilsoņi to saprot. Ja jūs padomājat par to, ka 50% no mūsu enerģijas tiek izmantoti apkurei vai dzesēšanai, tad ir skaidrs, ka mēs neesam izmantojuši visu ietaupījumu eh, potenciālu. Šeit mēs eh, varam. Uh, eh, panāk daudz vairāk nekā sākumā šķiet. Mēs, piemēram, varam samazināt CO2 un uh, tikt vaļā no ES importa atkarības, vienlaicīgi palielinot darba vietu skaitu. Nu, tā ir tāda ilgspējīga attīstība, kāda Eiropai nepieciešama. Es darīšu visu, kas ir iespējams, lai 300 miljārdu investīciju pakotni, ko prezidents Junkers ir eh, paziņojis savā atklāšanas eh, uzrunā, tiek piešķirta enerģijas efektivitātes eh, projektiem, kas palīdzēs zaļai izaugsmai un darbietu radīšanai Eiropā. Eh, tas ir pareizais ceļš, kas būtu jāiet Eiropai. Lai panāktu šos mērķus, ir nepieciešams komandas darbs un koncentrēšanās uz patiešām būtiskiem projektiem arī no komisijas puses. Lai sasniegtu mērķus, kas ir saistīti ar izaugsmu, darba vietām, taisnīgumu un demokrātiskām izmaiņām, es strādāšu pie trīs galvenajām prioritārajām jomām. Es strādāšu un vadīšu savu uh, komisāru kolēģu darbu tajā daļā, kas ir saistīta ar enerģijas savienības izveidošanu. Uh, Mans uzdevums bija nodrošināt, lai idejas un risinājumi no vienas jomas eh, tiktu eh, pārvērsti par strateģiski saprātīgu un labi koordinētu rīcību. Bez tam es eh, sniegšu atbalstu viceprezidentam Katainenam, kā, kas attiecas uz galvenajām prioritātēm, darbvietām, izaugsmu un investīcijām. Un mēs ļoti cieši sastrādāsimies ar vicepriekšsēdētāju Frederiku Magarīnī, lai nodrošinātu, ka mūsu projekti tiek atzīti arī starptautiskajā līmenī. Vēl viens teikums. Dārgie deputāti, paldies par